pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta šodienas uh, sēdē. Komisijas paziņojums par strupceļu regulas uh, numuru 1049 čērsvieta 2001 pārskatīšanā. Došu vārdu komisāram Balgungam. Komisār, pite. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu mm, teikt sekojošā. 13. aprīlī 2008. gadā komisija nāca klajā ar priekšlikumu pārskatīt regulu 1049 no 2001. gada. Šis eh, priekšlikums tika iesniegts parlamentā, bija paredzēts izskatīt pēc eh, Lisabons līguma spēkā stāšanās, un tāpēc eh, martā 2011. gadā komisija iesniedza otru priekšlikumu, kas ir otrs priekšlikums, tomēr papildina pirmo. Komisijas mērķis bija saskaņot regulu ar jauno līgumu un Eiropas Eiro, cilvēktiesību hartu. Jo tā kā Lisabonas līgums ir juridiski saistošs instruments arī institūcijām, piedāvājot likumdošanas aktus un arī obligāts šis dokuments ir dalībvalstīm īstenojot pieņemtos aktus. Uh, Pirmā pozīcija 2011. gadā decembrī, ko pieņem parlaments, ietver daudzus grozījumus, un tad bija likts priekšā, lai komisija pārstrādā uh, regulu. Komisija negribēja neko mainīt, mēs uzskatījām, ka šie grozījumi nav saskaņoti ar starp institūciju līgumu, kas tik piemērots regulas pārskatīšanas gadījumā. Un komisija rakstīja ziņojumu par veikto rīcību, arī uzrakstījām dokumentu par mm, atbildot parlamentam, un par to tika diskutēts 2011. gada decembrī plenārsēdē. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru eh, komisijas priekšlikums un pirmā, pirmais lasījums no parlamenta puses šobrīd tiek izskatīts padome. Tālāk nākamais procedūras solis ir kopīgās nostājas pieņemšana, un tas notiks padomē. 2012. gadā Dānijas prezidentūra centās eh, panākt tādu ātru otro lasījumu un vienošanos. Komisija atbalstīja prezidentūras centienus, tomēr komisijas prāt netika veltīts pietiekami ilgs laiks, lai izvērstu trialogu diskusijas starp institūcijām. Tā rezultātā nebija, ne, nebija iespējams panākt vienošanos arī tajā reizē. Komisija ir atvērta, gatava piedalīties diskusijā, iesaistīties diskusijā ar abām likumdošanas eh, daļām, atzariem. Tomēr ir nepieciešams komisijas parādu panākt līdzsvaru starp fundamentālām tiesībām gūt piekļuvi kur eh, piekļuvi Eiropas dokumentiem, kā tas ir rakstīts 42. pantā Eiropas pamatiesību hartā, un otrs puses līdzsvaram ir nepieciešama uh, adekvāti, nepieciešamībā adekvāti aizsargāt arī cits intereses, likumdošanas intereses. Tas uh, ietver sevi arī svarīgu valsts un privāto interešu aizsardzību un arī nepieciešamību aizsargāt citas pamatiesības, kas tie var tikt skārta šādā kontekstā. Sirsnīgi paties par šo paziņojumu no politiskās, politisko grupu vadā. Pirmā runās kolēģi Renāta Zomere. Paldies priekšādātājiem. Regulas pārskatīšana 1049 vai 2001 par eh, piekļuvi dokumentiem ir kļuvusi par nebeidzamo stāstu. Kādēļ lieta ar šo dokumentu nevirzās uz priekšu? Iemesls tāds, ka referents vienkārši nav gatavs piekāpties uh, kā tāds uh, stūrkalvīgs bērns. Viņš prasa no visiem kompromisu, bet pats nav gatavs uz kompromisiem. Viņš precīzi zina, ka viņa prasības ir pret likumiem, pret esošiem normām. Protams, ka padome komisija to nevar pieņemt, es arī sapcīt to nevar pieņemt. Arī tāds ļoti divainās priekšstati par to, ka visu institūciju procedūru publiskošana, tas būtu, tie būtu vesā plūdi un uh, tas panāktu pretējo nekā to, ko mēs vēlamies sasniegt. Tas palielinātu caurskatāmības trūkumu, jo svarīgie dokumenti tad pazustu. Ja vairs nav iespēja izfiltrēt būtisko informāciju, tad eh, mūsu pilsoņi Eiropu un tās institūcijas vairs vispār nezapratīs, vai mēs to vēlamies, un vienlaikus, starp citu, arī mūsu darbs Eiros parlamentā tiktu padarīts eh, neiespējams, ja katra saruna, kas notiek Eiropas parlamentā, būtu jāprotokolē un jāpublisko. Vai tad eh, patiesas sarunas vispār notiek parlamentā? Protams, ka nē. Vai tas ir tas, ko vēlas eh, mūsu pilsoņi? Mana politiskā grupa vienmēr ir darījusi visu, lai lēmumu pieņemšanas mehānismi un Eiropas līmeņa likumdošana kļūtu caurskatāmāki. Protams, mēs arī vēlamies, lai pilsoņi varētu piekļūt dokumentiem, bet arī mēs zinām, ka mēs šo piekļuvi tā ir jābūt saprātīgā līdzsvarā no vienas puses ar datu aizsardzības prasībām, no otras puses ar uh, lēmumu pieņemšanas procesā ļoti uh, nepieciešamo šo spēju to sink. Tas kaut kādā ir. Un uh, sarunās ar komisiju un padomē, tas vienmēr ir ticis teikts. Bet uh, referents par to neko nesaka. Un uh, turklāt vēl. Uh, viņš eh, vēl pārsniedz šo mērķi, labāk piekļuvi dokumentiem. Viņš eh, runā par punktiem, kas nemaz nav šī jautājuma temats, piemēram, informācija no esošajām starpinstitūciju procedūrām, piemēram, neformālās uh, trialogs būtu arī šeit uh, iekļauts. Piekļuve visai procedūrai, tas pārsniedz piekļuvi dokumentiem. Uh, un kas attiecas uz tas uh, atvērtu durvis uh, lobbyjiem, un to mēs nevēlamies. Arī intelektuāla īpašuma aizsardzība un uh, jūtīgo datu aizsargāšana arī netiek ņemta vērā. Un arī par pašnāvu jautājumiem esot jāpublisko informācija. Mēs jau privāto cilvēku jomu nevaram pakļaut publiskošanas prasībai. Uh, ir jānodrošina jūtīgas informācijas eh, aizsargāšana arī tiesu procedūrās un konkurences procedūrās. Mums ir jārada pievienotā vērtība mūsu pilsoņiem un ir jāpieņem komisijas priekšlikums. Es aicinu arī referenti to darīt. Paldies. Paldies kolēģei. Tagad vārds eh, referendam Kašmakungam. Paldies. Es vēlos norādīt, ka Samers kundze galīgi nepārstāv referenta un šī parlamenta nostāju, taču komisāra kungs es atbalstu jūsu teikto. Un uh, jāteic, ka vienošanās pārskatīšana nebija tas, ko vēlējās darīt uh, komisija, un uz to arī norādīja mūsu komiteja. Centieni, ko prezidentūra un mēs ieguldījām uh, tika pilnībā grauti no komisijas puses eh, viņu kuluāros, kad viņi eh, neadekvāti atspoguļoja parlamenta pozīciju. Komisijas pārstāvs tika aicināts arī uz Liebe komiteju, viņš atteicās un uh, Paraudzīsimies uz situāciju reāli. Komisija nekad nav nākusi klajā ar priekšlikumiem, komentāriem vai grozījumiem trilogu laikā. Komisijas nostāja bija vienkārši sēdēt tur un teikt nē. Tāpēc es vēlos sacīt, ja komisija uzskata, ka mūsu darbs ir nepilnīgs, tad lai komisija nāk klajā ar saviem priekšlikumiem, un es domāju, ka gan mēs, gan Dānijas prezidentūra darīsim līdzīgi. Uh, Ko komisija darīs, ja šis strupceļš turpinās, vai viņi atsauks šo regulu un ļaus kopienu tiesai padarīt to darbu, ko mums kā likumdevējiem vajadzētu darīt eh, mūsu iedzīvotājiem? Kopiena tiesa jau ir pieņēmusi vairākus spriedumus eh, attiecībā uz eh, jaunā Lisabonas līguma radītā ietver interpretēšanu, un kāds uh, eh, ir ticis jau norādīts, ka uh, ir nepieciešama caurskatāmība, un, protams, ka ir jāpanāk kompromiss, bet ir minimumi, kurus mēs nedrīkstam atdot prom apmaiņā pret kaut ko citu. Mums pirmkārt vajadzētu paplašināt regulas aptvērumu uz visām struktūrām un aģentūrām. Uh, Mums ir vajadzīga leģislatīva caurskatāmība, nedrīkst pieļaut nekādus izņēmumus konkrētam juridiskam konsultācijām, bet parlaments ir gatavs meklēt kompromisu. Parlaments izstrādās rezolūciju jūnija plenārsēdē, neraugoties uz Samers kundzes uh, centieniem oponēt uh, šīs dienas diskusijā. Uh, mēs rīkosimies tā, kā mūsuprāt ir progresīvi un mēģināsim tikt ārā no šī strupceļa, bet parlaments nevar tikt galā bez komisijas vai padomes līdzdarbības. Un ja šis strupceļš saglabāsies, tad iedzīvotāji vēl vairāk novērsīsies no Eiropas projekta šajā izšķirīgajā laikā. Un mēs būsim iegāzuši Eiropu un tās dibinātājus. Parlaments nepiedalīsies šajā destruktīvajā stratēģijā. Sirsnīgs paldies Kašmar kungam. Tagad eh, runāt ir pieteikusies eh, Judītas Argentīnī. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, šodien mums bija debats par Stokholmas programmu par sadarbību Eiropā. Uh, brīvības, drošības un tieslietu jomā. Arī tur mēs runājām par to, kā pilsoņi saskata Eiropu. Arī par to pašu arī šeit ir runa. Kā ir iespējams, ka Eiropas komisija kopā ar ēnu referentiem no tautas partijas atkal un atkal atkārto, ka datu turēšana slepenībā esot ļoti svarīga. Un, uh, Demokrātijas pieeja taču ir tā, ka visam ir jābūt atklātam. Izņēmumos, piemēram, par eh, pilsoņu veselību vai. To varētu, šādi dati varētu būt aizsargājumi, bet par to jau šeit nav runa. Komisija saka, ka tā grib aizsargāt uh, datus un uh, turēs uz slepenībā. Man šeit ir jāpiekrīt uh, eh, referētam, ka tas uh, nav iespējams. Kā jau teicu, pilsoņi interesēs par komisijas darbu un par parlamentu darbu un par padomas darbu. Un kā jau teicu, ja spēlēsim atklātu spēli, tad dokumenti noteikti ir jāpublisko. Ir ļoti daudz darību valstis, kas eh, šeit riebēs ļoti labu praksi, piemēram, Dānija un Nīderlande. Un eh, Eiropas komisijai vajadzētu sekot šim piemēram. Eiropas parlaments mēģina kaut ko šeit gatavot, bet eh, no tā viss nekas nesanāk. Viņi neusticas mums un arī pilsēņi neusticas. Paldies eh, tagad kolēģim Georgija Papa Nikolau. Paldies priekšsēdētāji. Mēs nu pat runājam pavisam par kaut ko citu, par Stokholmas programmas īstenošanu un runājām par to, ka jāpārskata regula par piekļuvi dokumentiem. Šajā kontekstā visi bija viensprātis par to, ka esam iekavējušies savā darbā. Es domāju, ka uz mums gulstas pienākums pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā nodrošināt vieglāku piekļuvi dokumentiem. Un man šķiet, ir ļoti grūti ieviest kādu jaunu konstrukciju, ja nav tikts galā ar pašiem pamatiem. Komisārs pareizi norādīja, ka dažus jautājumus, piemēram, cilvēktiesības nedrīkst apstrīdēt vai samainīt pret citām interesēm. Vai mēs šobrīd mēģinām norādīt, ka mēs pieļausim uh, atkāpes attiecībā uz sabiedrības interesēm, es domāju, ka caurskatāmībā ir jāpanāk ļoti smalks līdzsvars un to būs grūti atrast. Taču, manuprāt, tas ir iespējams neraugoties uz viedokļu atšķirībām, kas ir vērojamas. Ir pagājuši pieci gadi, un mēs vēlamies tikt ārā no šī strupceļa. Vispārīgi runājot, pastāv grūtības ar delikātu dokumentu reģistrēšanu atbilstīgā sistēmā, un es domāju, ka komisija varēs sniegt man precizējumu par to, kāpēc daudz dokumentu netiek pat arhivēti un reģistrēti, vai, vai šis dokuments jebkad nonāks eh, publiskās piekļuvas zonā. Paldies, tālāk vārds Klodam Moralesam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paust atbalstu pirmkārt referentam Kešmena kungam. Un žēl, ka komisija atteicās ierasties Lībe komiteja, Ta, bet uh, mums ir vismaz šī vakara diskusija, kurā mēs varētu rast uh, informāciju par to, kāds ir progress pie šī dosjē. Mm un uh, varam paust atbalstu uh, progresam pie šī jautājuma risināšanas, neraugoties uz grūtībām. Pirmajā lasījumā 2001. gadā šis dosie ir prioritārs mūsu grupai, un mēs turpināsim atkārtot, uh, ka vēlamies panākt, lai uh, dokuments tiek pieņems līdz 14. gadam. Mēs arī sūtīsim signālu, ka Lielāks atbildīgums caurskatāmība Eiropas iedzīvotājiem ir vajadzīgs, ja pieaug neusticēšanās politiskām partijām un struktūrām valsts pārvaldē, un tāpēc leģislatīvajam procesam nevajadzētu radīt negatīvu priekšstatu par ēst caurskatāmību un noteikumiem. Uh, Mūsu grupa vēlas gan padomas, gan Eiropas Savienības paskaidrojumu par to, kāda ir galvenie šķēršļi, kas kavē progresu, kā arī vēlamies uh, informāciju par kopsaucējiem, kas ir paredzami šajā darbā. Mēs vēlamies saņemt atbildes uz jautājumu, vai uh, komisija ir kompetenta panākt progresu Es vēlos atsaukties uz Kēšmena kunga teikto. Iedzīvotājiem ir tiesības pārliecināties, ka šis parlaments kā demokrātiski ievēlēta institūcija atbild par saviem vārdiem. Tas pats attiecas arī uz padomu un komisiju. Mēs esam citā laikmetā, sociālo mēdīju laikmetā, kad iedzīvotāji pieprasa iespēju redzēt, kas notiek, un mēs ievērojam kavējamies darbā pie šī faila. Uh, un es domāju, ka beidzot eh, šai situācijai ir jānonāk līdz komisijas un padomas prātiem. Mēs atbalstam referentu paveikto darbu. Paldies. Tālāk vārds Intveldes kundzei. Um, yes, thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Zomeras kundzei kas ir personificējusi Humfrija seriāla varoņus. Kā mēs varam teikt, ka mums nevajadzētu dot pārāk daudz informācijas mūsu iedzīvotājiem, ja viņi būs apmulsuši? Tas nevarētu būt reāli. Mēs ne, nevarētu, nedrīkstētu dzirdēt kaut ko tādu šajā parlamentā. Tas ir kaut kas no televīzijas pasaules jo šeit mums Eiropas Savienība nav vairs kaut kāds diplomātiskais klubiņš, kur ir kaut kāda noslēpumainība. Te mums ir ātri augoša politiskā iedzīvotāju savienība, un cilvēki izomers kundze gan arī komisāra kungs sauc un augst pēc demokrātijas un ir nepieciešama šī caurskatamība un tas ir demokrātijas neatņemama sastāvdaļa. Mēs runājam par to visu laiku arī komisiju. Es, zinu, es redzu, ka komisijas pārstāvis ir pilnīgi aizrāvies ar šo ideju. Priekšsēdētāj kungs, varbūt jūs, jūs varētu norādīt komisāru kungam, ka mums šeit notiek diskusija, lai viņš varbūt pievērš uzmanību. Komisār kungs. Komisār. Komisār kungs, at, atvainojiet. Eh, Komisārkungs, vai jūs nevarētu lūdzu pievērst uzmanību um, deputāts kundzei, kas eh, saka savu uzrunu? tiešām mēs runājam, komisija runā, un um, mēs runājam par to, ka ir nepieciešams iegūt eh, iedzīvotāju uzticību, bet tomēr šeit nav nekādas caurskatamības kultūras Eiropas komisijā. Es esmu eh, par to pārliecināta, es zinu, es arī biju iesūdzējis komisiju um, tiesā, kad tika liekta piekļuva dokumentiem arī padomē, mm, ar padomu bija līdzīga situācija. Es tiesājos, un ja mēs nerisināsim šo lietu tiesā, ja mūsu eh, cilvēki arī tad tiesāsies, un ja ne, tad viņi ir neaizsargāti. Iedomājieties, ka šajā situācijā ar aktu, akta šeit ir lielisks piemērs šai ziņa. Ļoti žēl, ka komisija un padome ir ieņēmuši šādu minimalistisku pozīciju attiecībā uz cārskatamību, izpaužot pēc iespējas mazāk informācijas apjomu. Lūdzu, komisijas pārstāvi, dariet kaut ko, lai šī situācija būtu bloķēta. Aukens kundze tālāk. Jā, tagad mēs esam tādā situācijā, kad aizvien vairāk mēs izjūtam šo neusticību no iedzīvotāju puses. Cilvēki neusticas Eiropas Savienībai vispār, ir tīpaši viņi netic komisijai. Un, kā jau es redzu, šeit komisijai ir visvienā, viņiem tas neinteresē. Uh, Un viens no svarīgākajiem principiem administrācijā ir pakalpojumu koncepts, to, ka um, mēs kalpojam, mēs darām pakalpojumu cilvēkiem. Un tad, kad mēs ceļojam par dalībvalstīm, mēs stāstam par Lisabonas līgumu. Uh, Mēs stāstam, ka būs lielāka caurskatamība. Mēs rādam mm, Lisabonas līgumu, sakam, lūk, te ir jūsu Eiropa. Es ļoti labi atceros Dānijas prezidentūras laiku, un man teica, un arī tad mēs runājām, un komisija arī teica, ka tas nav labi grozīt šo regulu 1049. Es ļoti labi atceros. Komisijai bija vienaldzīgs parlamenta viedoklis. Tā ir ļoti nopietna lieta, un joprojām komisija domā, ka ir iespējams atbīdīt šo lietu malā. Šeit nav tāda situācija. Ja jums komisijā nav laika domāt par projektiem, tad tad ir, tas ir jāatzīst, jo ik viens cilvēks var pieļautu kļūdas. Mums ir jābūt atvērtiem, ja mēs gribam pateikt un redzēt iedzīvotājs kā mūsu galveno auditoriju. Eh, ļoti gaidam arī komisijas piedāvāto rokas grāmatu. Karats Abilt kundze, priekšsēdētāj kungs publiskā piekļuva dokumentiem ir svarīgs solis, lai palielinātu atvērtību, lai iesaistītu iedzīvotājs mūsu likumdošanas procesā. Pēc daudziem gadiem cenšoties pārskatīt regulu, beidzot ir pienācis laiks pāraut šo strupceļu. Parlaments ir gatavs un es aicinu komisiju, padomi, prezidentūru apsēsties pie galda un atsākt sarunas par šiem ne, vēl nero, nenoregulāriem jautājumiem sakarā regulu. Uh, jābūt konstruktīvai gaisotnei, jaunai regu, regulai jābūt pieņemtai līdz mūsu mandāta beigām. Mēs negribam veikt kaut kādus īsceļus, mēs domājam par galveno, ka ir jāpalielina caurskatamība un jāuzņemas atbildības sajūta. Mums ir nepieciešams apvienot mūsu spēkus starp Eiropas institūcijām, ir nepieciešams atjaunot cilvēku uzticēšanos institūcijām vai mēs ārstēsim caurskatamību ar noslēpumiem, no kā tad mēs baidamies? Mums nav nekas, ko slēpt. Varētu būt arī kaut kāda izņēmuma, šis jautājums ir komplicēts. Datu aizsardzība, integritāte, cilvēku integritāte, integritāte ir eh, jāciena, bet eh, Sofija publiskā piekļuve nenozīmē to pašu, ko Wikileaks. Es pati atbalstu caurskatamību, esmu vienmēr gatava stāstīt par savām aktivitātēm, es publicēju savu kalendāru pasākumus, lobēšanas pasākumus, es vienmēr eh, esmu pret šādiem noslēpumiem, cilvēkiem ir tiesības zināt, kā to, kādā veidā mēs pieņemam lēmumus, kas ietekmē viņu dzīves. Uh, Mums jāatver durvis, jārosina, jāstimulē cilvēku ieinteresētību un piedalīšanās. Mēs esam tādā sabiedrībā, kur lēmumi tiek pieņemti demokrātiski. Rīkosimies kopīgi un pieņemsim šo regulu. Kolēģi Bildes kundze, vai jūs pie, pieņemsiet jautājumu no kolēģis Intfeldes kundze? Jā, lūdzu. Yes, uh, well... Paldies. Vispirms, uh, lai uh, likvidētu nesaprašanu, es neteicu, ka Wikileaks ir jābūt caurskatāmies regulas vietā. Tas tā nav. Patiesībā es pilnībā atbalstu to, ko jūs teicāt, atbalstu arī citus kolēģis. Es vienkārši redzu, ka mūsu teiktais ir pretrunā ar Zomerskungas teikto. Un redzēsim, kāda tad pozīcija dominēs EPP grupā. Es ceru, ka tā būs jūsējā. E, Korācas Bilt kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies Sofijai e, par šo paskaidrojumu, ka tas nebija vikilīgs, ko jūs domājat, jo galu galā cilvēka integritāte, cīņa pret defamāciju, apmelošanu ir kaut kas ļoti e, svarīgs, pats svarīgākais. Es e, uzskatu, ka EPP grupā ir plašs konsens. Mēs gribam, lai būtu lielāka atvērtība, lielāka caurskatamība. Mēs gribam sekt šo demokrātisku plaisu, demokrātijas uzticēšanās trūkumu pret cilvēkiem. Ir izņēmumi, ir dažādi e, trilogi, koridoros mēs arī tiekamies, varbūt mēs mainamies ar kaut kādiem papīriem un tad izrādās, ka tas ir pretnā varbūt ar konkurences um, izpratni, bet mums ir tomēr jāsēžas pie galvas, pie galda un jāturpina šīs sarunas. Paldies! Paldies, tagad Vikstrēms kundze. Paldies, priekšādētāji. Šīs debates īstenībā nemaz neiederas uh, 2020. gada atklātā mūsdienīgā Eiropā. Īstenībā šim debatēm bija jānotiek jau pirms vairākiem kādu desmitiem. Pirmais jautājums, kas mums jāuzdod, kas ir dokumentu un informācija īpašnieki? Eiropas Savienības institūcijas, mēs, Eiropas parlamenta deputāti, nē, īpašnieki ir pilsoņi. Protams, ka viņiem ir tiesības ieskatīties dokumentos. Mēs to nedrīkstam noteikt un, diemžēl, komisijai nav šeit labāka un skaidrāka vadības loma. Nākotnē neko nedos, ja viss tiks turēts noslēpumā un būs noslēpuma tik daudz. Un uh, Lisabons likumā teikts, ka visam ir jābūt lielāku atklātību, tādēļ ļoti žēl, ka komisijas priekšlikums drīzāk raugās atpakaļ pagātnē un uh, piekļuvu, publisku piekļuvi ierobežo. Paldies, kolēģis kundze. Tagad debatas būs pēc brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikusies viena runātāja, Bazēsku kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Piekļuva dokumentiem Eiropas institūcijās ir eh, būtisks jautājums pilsoņiem, lai viņi varētu kontrolēt Eiropas Savienības eh, darbību un palielinātu pilsoņu uzticamību. Tas sniegtu arī iespēju labāk saprast Eiropas Savienības procesus. Es domāju, mums ir jāatrod izēja no strupceļa, radot atbilstošus regulējumus parlaments ir izteicis savu viedokli par šo regulu, bet atrodamies tagad dabūtajā lokā. Mēs vēlamies eh, piekļuvi uzlabot. 15 darba dienu laikā pilsoņiem vajadzētu saņemt piekļuvi dokumentiem. Vienlaikus ir jānosaka arī konkrēts termiņš Paldies, un uh, noslēgumā došu vārdu komisaram Barugungam, lai viņš sniegtu noslēdzošos paskaidrojumus. Paldies! Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā vēlos skaidri norādīt, ka komisija ir apņēmusies veikt esošā regulējuma reformu un panākt tā apstiprināšanu, uh, Līdz ar to komisija vēlas šo regulējumu padarīt savietojumu ar Lisabonas līgumu un Eiropas Savienības hartu. Es vēlētos ikvienam atgādināt, ka, lai panāktu vienošanos, ir svarīgi, lai abi likumdevēji vēstu sarunas un vienotos, un Dānijas eh, prezidentūras mēģinājums eh, panākt kompromisu nebija veiksmīgs. Vairākums dalību valstu kopumā atbalsta komisijas nostāju un neatbalsta parlamenta grozījumus. Kipras prezidentūra pētīja iespējas rast vienprātību, bet secināja, ka netiek izpildīta priekšnosacījuma kompromisam, un pašreizējā īrijas prezidentūra, cik es zinu, nav uzņēmusies nekādas turpmākas iniciatīvas. Taču tā ir pagātne, bet mums būtu jāraugās nākotnē. Un es domāju, komisija varētu apņemties eh, panākt, eh, lai padome atgriežas pie šī jautājuma un organizē nepieciešamos trialogus veiksmīgai sarunu gaitai. Paldies! Kešman kungs ir pieteicies izteikties par uh, reglamenta jautājumu. Jā, tas ir ļoti būtisks punkts, ņemot vērā to, ka parlamentam ir pavisam cits uh, uzskats par komisijas lomu sarunās un Dānijas un Kīpras prezidentūras paveikto, mēs vēlamies iesniegt savus grozījumus un priekšlikumus, vai komisija publicēs tās grozījumus un priekšlikumus, eh, kurus eh, tā ir izmantojusi sarunās, jo līdz šim tas nav izdarīts. Bet uh, ja nu eh, mēs teiktu, ka referentam pēkšņi ir iestājusies amnēzija vai viņi publicētu šos grozījumus, jo padome ir nākus klajā ar savu pirmo lasījumu, taču mums vajadzīgs, lai komisija vai nu atsaukt savu priekšlikumu vai piekristu mums, un šķiet, ka problēma ir ar komisiju. Nu, man ir jājautā, vai tas vispār bija uh, reglamenta punkts. Komisāra kungs, vai jūs vēlaties atbildēt uz šo jautājumu? Lūdzu, vārds jums. Es vēlētos raudzīties nākotnē, Kešmena kungs, un komisija ir apņēmusies aktualizēt šo jautājumu arī sarunās ar prezidentūru. Komisija jau ir nākusi klajā ar savu nostāju par Eiropas parlamenta grozījumiem savā paziņojumā par veiktajiem pasākumiem, atzinumiem un grozījumiem, ko parlaments ir pieņēmis eh, daļējā plenārsarē 2001. gadā. Bet es esmu pārliecināts, ka nepieciešamie trialogi var atkal atsākties. Paldies! Paldies! Ar to mēs arī beidzam šī vakara diskusiju. Balsošana notiks jūnijā, un nākamā sēde notiks eh, trešdien 22. maijā 8.30. Darba kārtība rītdienas sanāksmei ir publiska.